Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, labu pēcpusdienu. Es lūgtu jūs ieņemt vietas, un mums pēc kādas minūtes vajadzētu sākt. Jums ir nedaudz laika, lai ērti ieņemtu vietas un aicinātu jūs beigt jūsu animētās diskusijas. Es jūs eh, visus, eh, protams, sveicu, bet vispirms eh, komisāras pietas kandidāti par enerģētikas portfeli Alēnkas Bratušekas kundzi. Viņa ir bijusi Slovenijas premjerministre un mūsu publiskā uzklausīšana notiek. To kopīgi organizē Džavani eh, Lavijas vadītā eh, patērētāja tiesību un pārtiks nekaitīguma komiteja un uh, es vādu otru komiteju, un šī mazā papīrīša jūs varat izlasīt mūsu komitejas nosaukumu, saka priekšsēdētājs. Un šī ir otra šāda apvienota uzklausīšana, un mēs abi kopā arī vadīsim šo sēdi. Es sveicu visus, kas ir šeit ieradušies, abu eh, komiteju pārstāvi arī uzņēmumu pārstāvis, dalību valstu pārstāvjus. Un NVO pārstāvis jāsaka, ka uh, mūsu sanāksme tiek straumēta Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē, un Tāpēc, protams, es sveicu arī visus eiropiešus, kas mūs šobrīd vēro un skatās. Interkomiteja atbilst eh, visumā par uh, iekšējo tirgu, par enerģētikas politiku, par apgādes drošību, energo uh, taupīšanu, atjaunīgo enerģiju attīstību starp savienojumu veidošana tīklos un Trans-Eiropas e, tīklu veidošana enerģētikas sektorā. Protams, kā enerģētikas politika būs ārkārtīgi svarīga nākošajā mm, sasaukumā, un tādēļ ir ārkārtīgi e, svarīgi uzklausīt e, komisāras kandidātes, viedokli par to, kā viņa gatavojas eh, pieiet šiem te pretrunīgiem sarežģītiem jautājumiem. Mēs zinām, ka, piemēram, konkurence, um, ārlietu jautājumi, rūpniecība. Visa šīs nozares ir ārkārtīgi svarīgas veidojot enerģētikas kopienu. Visi no Envi un Itras ir saņēmuši visus dokumentus. Bartušeks kundzes misijas vēstuli, viņas eh, CV, finanšu interešu deklarāciju un jūri eh, komitejas iztaujāšanas eh, pārskatu, kā arī visas rakstiskas, rakstiskās atbildes uz mūsu jautājumiem uz iesniegto uh, anketu, un arī to jūs varat atrast savos, savās dokumentu mapītēs. Un tagad nodošu vārdu savam kolēģim, lai viņš turpinātu vadīt sēdi. Parlaments izvērtē komisāru kandidātus, ņemot vērā viņu vispārīgo kompetenci, apņēmību strādāt Eiropas interesēs un personisko neatkarību. Parlaments arī izvērtē nākotnes, eh, tātad nākotnes eh, portfeļa pārvaldīt spēju un komunikācijas spējas. Lūdzu vārds manam kolēģiem. Eh, paldies, Buzekungs. Es arī vēlētos sveikt komisārs kandidāti. Alenku Bratušekas kundzi, viņa ir veikusi virkni e, svarīgu uzdevumu Slovenijas valdības sastāvā, un 2011. gadā Nacionālā asamblēja izvēlēja viņu par finanšu komitejas priekšsēdētāju un 2013. gadā viņa kļuva par uh, Slovenijas premjerministri. Viņa bija pirmā, pirmā sieviete Slovenijā, kas tika ieņem šo amatu. Vienlaiks viņa vadīja arī vid, uh, eh, veselības ministriju. Eiropas komisijas ietvaros viņa vadīs vairāku komisāru darbu kā vicepriekšsēdētāji un proti eh, komisāra par uh, klimata pārmaiņām un enerģētiku, eh, zivsaimniecības un vīdas eh, komisāra darbu. Un eh, vicepriekšsēdētājai ir jāpanāk vīdes savienības izveidošana, koordinējot to ar pamat iniciatīvām klimata pārmaiņu politikā, lai un nodrošinot, lai ES pozīcija tik stingri pārstāvēt sarunās ar trešajām valstīm. Viņa būs atbildīga uh, arī ar darba vietu potenciāla izaugsmi, ar zaļās izaugsmas nodrošināšanu, ar to, lai padarītu Eiropas Savienību par pasaules līderi zaļās enerģijas jomā. Un tieši tās mūs īpaši interesē mūsu komitejā. Mēs esam centušies strādāt pie šiem jautājumiem ilgu laiku, mēs vēlamies ilgspējīgu zaļu attīstību. Uh, Uh, mēs vēlamies ekonomiku ar zēmu uh, oglekļa dioksīda izmešu īpatsvaru, uh, ņemot vērā arī 15. gada pasaules klimata samitu, viņai būs jāveic virkni ļoti svarīgu uzdevumu. Un klimata sarunas ir ļoti būtiskas, svarīgi ir atjaunot arī ETS emisiju tirzniecības sistēmu. Eiropas Savienībā. Nu, tagad uh, došu vārdu atkal Buzekungam, lai viņš varētu paskaidrot mums tālāk procedūru. Paldies par šiem te ievada komentāriem. Gribētu teikt, ka mūsu uzklausīšanas sākumā komisāre, vicepriekšsēdētājs kandidāte eh, tiek uzaicināti nākt klajā ar savu paziņojumu ITRE komitejā 15 minūtes, NV komitejā 10 minūtes, nu tad mēs vienojāmies ar līdzpriekšsēdētāju, ka mēs izvēlamies tādu vidusceļu, nu tāda 12 minūtes, kaut kas vidējs starp to, kas pieņem cenvī un uh, par to, kas pieņem citrē. Nu, un mūsu kandidāta cienījamā Barčeks kundze par to ir informēta, un viņa arī uzstāsies 12 minūtes. Pēc tam sanāksmes beigās viņai būs vēl 5 minūtes noslēgumu komentāriem. Pēc tam sekos 45 jautājumi pa 3 minūtēm. Minūte jautājumi, 2 minūtes atbildēja. Un eh, komisārs kandidāts kundze vēlētos pasvīt pasvītrot, ka es aicinu visus arī savus eh, kolēģus ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku un e, varēs pārkāpt šo uzstāšanās laiku par piecām sekundēm vai desmit sekundēm, un tad mēs e, mikrofonu izslēgsim. Parasti mēs neesam tik strikti, e, lai gan mums šādas pilnvaras ir, bet šoreiz mēs tā rīkosimies. Un eh, tātad eh, desmit sekundes pirms eh, atbildēšanas laika beigām jūs ieraudzīsiet tātad ekrānā brīdinājumu divas zvaigznītes, ka jūsu uzstāšanās laiks tuvojas beigām. Pirmais, pirmo jautājumu raundā jautājums uzdos politisko grupu dalībnieki. Uh, Jūs varat runāt savā dzimtajā valodā, jo tulkojums nodrošinā 23 valo, oficiālās valodās. Taču lūdzu nerunāt pārāk ātri, jo uh, ir nepieciešams precīzs tulkojums. Un parlamenta e, tīmekļa vietnē, tā tad es jau teicu, tiek straumēta e, šī uzklausīšana un varēs vēlāk šai pašā tīmekļa vietnē atrast arī video ierakstu. Komisārs kandidāts kundze, bijusī premjerministras kundze, vēlētos eh, jūs aicināt eh, sākt savu uzstāšanu.